Paldies, dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas, pasludināšu vēlēšanu rezultātus. Lūk, viceprezidentu amatu kandidātu vēlēšanu rezultāti. Nodotas 703 balss. Nederīgie biļetēni 14. Nodotās derīgās balss 689. Absolūtais vairākums 345 balss. Un tagad nosaukšu alfabetiskā secībā iegūto balsu skaitu. Alvaro kungam 199. Anģelīlī kundzei 316, Durā kundzei 182, Kāras 305, Martinēs Martinēs 276, Macmillan Scott kungs 225, Papastamkos kungs 324, Pitēlas kungs 306, Podimatā kundze 269, Protaševičs kungs 267, Šurjāna kungs 256, Taranda kungs 104, Vidal Kvadras kungs 325, Vlasāka kungs 196, Vīlanda kungs 268. Es konstatēju, ka neviens kandidāts pirmajā vēlēšana kārtā nav saņēmis nepieciešamo balsu absolūto vairākumu. Tādēļ, tā kā visas 14 vicepriekšsēžu vietas ir jāaizpild, mums ir jāsarīko otra balsošanas kārta jautāju kandidātiem, vai visi nosauktie vēlas kandidēt arī otrai vēlēšanu kārtai. Vai jau taši tā, vai ir kāds, kas vēlas savu kandidatūru atsaukt? Tas ir. Nē. Tādā gadījumā būs tāds pats kandidāts saraksts otrā vēlēšana kārtā. Pirmās vēlēšana kārtas kandidāti visi kandidēs arī otrajā kārtā, un tagad arī mēs to sāksim. Uh, aicinu palīgs ieņemt savas vietas. Amen. Balsošanas biļetēni tiek drukāti, tie būs kur katru brīdi gatavi, un starplaikā aicinu balsu skaitītājs ieņemt vietas. Un jūs augstais nams, man jālūdz jūsu pacietība, kamēr būs saņemta vēlēšana biļetēna. Nu pat saņem ziņu, ka biļetēni ir gatavi izdalīšanai. Un tagad jautāju vēlreiz, vai mūsu vēlēšanu palīgi ir ieņemuši vietas? Kristīna. Un vēlreiz nolasīšu vārdus. Dino, Herr Sogo, Herr Panajotov, Herr Panajotov, Herr Pock, Herr Bago, Herr Kalinowski. Herr Kalfin un Herr Pereljo Rodrīgas, bitte nehmen Sie. Lūdzu, ieņemiet vietas pie vēlēšanu urnām, citādi mēs nevaram sākt. Un es būtu pateicīgs, ja jūs varētu man arī dot uh, z, uh, pamātu uh, vai arī kaut kā citādi darīt zinām, kad esat iemieši savas vietas pie vēlēšanu urnām. Vai drīkst vēlreiz jautāt, vai mūsu palīgi ir ieņemuši vietu, vietas, vai jūs varētu man lūdzu to arī darīt zinām? Putin, Okay? It's okay? Yeah? No. The member is not Frage nochmal. Vēlreiz jautāju, vai pie visām urnām ir palīgi, vai kā nav? ir kāds, kas nav ieņemts savu vietu. Porcelīno kundze ir savā vietā, Šogurkungs. Šogurkungs. Panajotov. Panajotova kungs. Herr Bock. Herr Bago. Ja, ist er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 Lūdzu zāziņus izdalīt balsošanas biļetenes. Okay. Bitte die Stimmzettel zu. Lūdzu izdalīt balsošanas biļetenus. Ich glaube. Dāmas un kungi, laikam par balsošanas kārtību man nekas nav jāskaidro, jo tā neatšķirs no pirmās vēlēšana kārtas. Jūs variet e, izteikt atbalstu 14 kandidātiem, ja ja jūs eh, atvilksiet krustiņu pie visiem 15 kandidātiem, tad balsošanas biļetens būs nederīgs, arī ja jūs nevienu neatbalstīsiet. Die Abstimmung ist Sākam balsot. qui le résultat sera publié ce soir. Rezultāti tiks publicēti šovakar, bet gadījumā, ja būs trešais balsojums, tas notiks rīt. Bon appétit! jā, <laughs> jā. Dritte Wahlgang ist morgen. Das... Trešā vēlēšana kārta būs rīt, bet rezultāti tiks paziņoti eh, šodien. Trešā vēlēšana kārta būs rīt. Vai drīkst jautāt, vai visi deputāti ir nobalsojuši? Kolēģin, Zaļo grupas kolēģi Bütikofer, eh, ak vai tik strauji, gan jums tagad nav jāskrien, kolēģi. Okay. Darf ich die Wahl helfen? Vai es drīkst jautāt eh, palīgiem, vai viņi arī ir nobalsojuši? Did the assessors vote? The assessors voted. Yeah, or they are on the road to vote. Viņi ir nobalsojuši, vai arī viņi tūlīt nobalsos. Vai visi kolēģi ir savus vēlēšanu biļetenus atdevuši. Ja, bitte, Sie haben eine äh, Woche. Lūdzu jums par reglamentu jautājums. Lūdzu. Presidente, non propriamente un richiamo. Godējais priekšsēdētājs, tas nav gluži par reglamentu, taču man liekas neticami, ka uh, parlamentā balsošana notiek uh, tādos apstākļos, kur objektīvi nav, tiek garantēts balsošanas anonimitāte. Ir neiedomājami balsot. Um, aulā, kur ir tik daudz uh, kolēģi, kuri uh, visās pusē, no visām pusēm var redzēt, par ko mēs šeit balsojam. Es domāju, Parasti šādiem balsojumiem ir jānotiek kābīnēs, kas ļauj nodrošināt balsošanas anonimitāti. Es neprasu, lai tagad mēs to nodrošinātu vai rītdienē nodrošinātu, bet lūdzu nākotnē ņemiet vērā šo manu novērojumu. Paldies! Jā, Paldies, kolēģi, pieņemšu to zināšanai. Meine Damen un Herren, Dāmas un kungi, vēlreiz jautāju, vai visi deputāti ir nobalsojuši? Hamdi. Vai arī eh, vēlēšana palīgi ir nobalsojuši? Ir nobalsojuši. Līdz ar to esam beiguši.